Okay. Tutaj w tym punkcie prosimy o wypowiedź. Thank you, Mr. Jigerski. Uh, it's a pleasure to be here. First, let me thank... Paldies, priekšsētā. Prieks būt jūsu komitejā. Paldies jums par to, ka uzaicinātie Arnolda kungu, kurš pēc brītiņa tie ieradīsies. Mums būs kopēja sanāksme tagad ar eh, TV komiteju. Linda Makbēna kundze arī saka, nu žēl, ka nevarēja šodien ierasties eh, uz šo te prezentāciju. Tam Arnolds kunga prezentācija, kurš te pēc brīža izteiksies. Cerams, ka nu, pavisam drīz viņš arī pagodinās mums ar savu klātbūtni. Un uh, priekšstādā uz mani viņu aizvietot. Arnolds kunga darba grupas uh, veikums uh, visnotaļ interesē mūsu komiteju. Mums ir tātad partnerība ar Āfrikas valstīm. Ja sevišķi jāskatās, kā labāk organizēt investīcijas darbu radīšanai Āfrikā. Pirmdien deva komitejā par to, kurā arī runājam. Jautājumi, pie kuriem jāstrādā jūsu darba grupai, ir būtiski Āfrikas turpmākajai attīstībai. Un pirmā kārtā mēs esam iedušies, lai uzklausītu, kas tad Arnolda kungam ir sakāms. Vēlamies uzzināt, ko tad eh, šī darba grupa ir, eh, ir eh, rekomendējusi, kādi ir tās ieteikumi. Bet pirms tam varbūt daži tādi profesoriski komentāri. Mūsu komiteja runājot par um, lauku Āfriku pamatā mēs runājam par tādiem jautājumiem kā pārtikas eh, um, produktu drošība, tātad pārtikas nodrošinājums un nabadzības samazināšana. Tie ir svarīgākie mērķi un mūsu sadarbības mērķi, sadarboties ar mūsu kolēģiem no agrī komitejas. Tātad, ko tad pārklājas attīstības jautājumu un lauksainsības jautājumu? Nu, mums jānodrošina mūsu kā LP tiktu izstrādāti un īstenoti tā, lai tas uh, nenodara pāri attīstības valstīm. Lai tas uh, neliedz attīstīties vietējiem uh, lauksaimniekiem un tirgiem, nu, konkrētā gadījumā Āfrikā. Ar nepacietību gaidu, ko tad uh, mums pastāstīs Arnolda kungs. Cik lielā mērā tad šie aspekti ir ņemti vērā, un apsvērti. Ja mazināsies pārtiks piegājušu ķēžu drošība, nu, tad būs nepieciešama tāda saskaņota rīcība gan starp attīstības, gan KP aspektiem. Ziņojums par lauksaimniecības stāvokli Āfrikā šajā gadā to izstrādājusi Tātad uh, organizācija asociācija. Un tur izcēlts tas, ka lauksaimniecībai jāmainās Āfrikā. Bez šiem izņēmumiem neiztikt, lai samazinātu nabadzību un nodrošinātu pārtikas drošumu. Tāpat arī tur izcēlts, ka mazu izmēru komerc lauksaimniecība ir uh, nu, tā atslēga tam, lai samazinātu nabadzību laukos un uzlabotu attīstību kontinentā. To ir svarīgi paturēt prātā. Panākumu atslēga nevis uh, šīs lielākas saimniecības un, un, un uh, vienu kultūru, tā teikt, daudzējušas saim, saimniecības, kas uh, ražo eksportam, Un uh, kas izmanto ārvalstu investīcijas. Maybe I will continue. Yes, yes. Okay. The African Union has. Nu, es turpināšu. Āfrikas eh, Savienība ir definējusi vairākus skaidrus mērķus lauksaimniecības attīstībai un pārtiks drošības eh, nodrošināšanai Āfrikas eh, kontinentā. Cerams, ka Malibu deklarācija, kas tika izstrādāta 14. gadā, nu, tajā ir ietver tādu mērķi kā pielikt punktu bādam, dubultot lauksaimniecības produktivitāti, lai panāktu 6% ikgadēju izaugsmi lauksaimniecības produkcijā. Kā jārada jaunas darba vietas vismaz 30% eh, no jauniešiem tieši lauksaimniecības jomā. vismaz 10% no valsts izdevumiem ir eh, jāvērt lauksaimniecības attīstībai. Diemžēl daužas, daudzās Āfrikas valstīs eh, šie mērķi netiek pildīti. Un tādēļ ir vērts eh, tuvāk paskatīties, kas tad ir par iemesliem. Arī novērtēt tos, kur, kur ir labs progress. Nu, piemēram, Etiopija ir sasniegusi šo 6% izaugsmes rādītāju. Un nabadzība ir samazinājusies uz pusi šajā valstī. Un tas eh, vēlreiz pasvītro to, cik eh, svarīga ir lauksaimniecības loma tieši nabadzības samazināšanā. Ir skaidrs, ka šeit ir nepieciešams vairot eh, privātās investīcijas, un, nu, kā var iegūt abas puses. Valdībām un attīstības partneriem ir jānodrošina, lai investīcijas eh, būtu, eh, lai nestu, dotu atdevi, lai tās būtu izdevīgas eh, Āfrikas tautsamiecībām un tautām. Vienlaikus ir skaidrs, ka Āfrikas lauksaimniecības attīstība mm, pieprasīs arī spēcīgas publiskās institūcijas un arī valsts investīcijas no savas puses. Privāta sektora piesaisti ir nepieciešama, bet aktīvāk jāizstāstās arī valsts sektoram. Jābūt politiskai gribai, ja arī attiecībā uz valsts iepirkumiem, piemēram. Āzijas un Eiropas piemēri skaidri to apliecina. Te ir daudz izaicinājumu, piemēram, piekļuvu tirgumu, ražas zaudējumu un produkcijas uzglabāšana, tāpat arī produktu pārstrāde Āfrikas valstīs. Un vēl viens svarīgs faktors ir piekļuve kredītiem. Piekļuve kredītiem mazajiem, tātad komerciālu fermeriem, lauksaimniekiem, kuriem ir grūti piekļūt kredītiem no, no komercbankām vai, vai mikrokredīta institūcijiem. ASV ir, um, ir uh, šeit piedalās, un mums tāpat arī ir iekspējas attīstības uh, fonds, investīcija fonds, un labprāt uzklausīsim no Arnauta kunga, kāds būtu jūsu darba grupas rekomendācijas. lai šie um, mūsu līdzsvarā esošie ekonomiskās attīstības fondi un citi eh, ārpus ANO esoši, tā teikt, eh, investīciju fondi varētu tikt aktīvi piesaistīti eh, apreks lauksaimniekiem. Un visbeidzot, daži paziņojumi, kas attiec tikai uz komitejas locekļiem, tātad attīstības komitejas locekļiem. Termiņš uh, attiecībā uz trīs KLP atzinumiem. Horizontāla regula. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir iesniegts līdz trešdienai. 12. decembrim, 2012. Lūk, tā tad tas termiņš grozījuma iesniegšanai. Paldies! Pa, Dziękuję pani przewodniczącej. Paldies, priekšsēdētāji. Un um, pat tam nākam mums ir pievienojies mūsu cienījamais viesis. Uh, Royal Africa darba grupas um, priekšstādātājs, kas mums informēs par šīs darba grupas darba rezultātiem. Ja man būtu jāstāda priekšā mūsu eksperts, Un, ja jūs uzskatītu visas tās. Eh, visus tos amatus, ko viņš savā laikā ieņēmis, nu tad uh, man te nāktos uh, diezgan ilgi runāt. OECD viņš ir strādājis un dažādās citās uh, grupās, kur tik viņš nav, nav bijis, kādos krēslos tik viņš nav sēdējis. Uh, Nu, nesaprotu, kā jūs esat iemanījies. Tas mums būtu pirmais jautājums. Šis uzskaitījums tiešām ir iespaidīgs. Nesiet eh, sumināts par to, bet, nu, protams, svarīgāks tas, kas jums šodien ir sakāms. Tā kā, ja neiebilstiet priekšsēdētāji, tad tagad došu vārdu Ānalda kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nu, svarīgākais tas, ka pamanījums laikā, nu, slēgtošanas laikā ierasties. Esmu gandrīz par šo iespēju izteikties savas darba grupas vārdā savu kolēģu vārdā, kas um, aktīvi darbojas šajā grupā, kas uh, arī te sēž um, zāles pēdējās rindās tagad. Nu, cik tad, um, ko tad esam sasnieguši šajā darba grupā? Ko tad uh, iekļausim savās rekomendācijās? Sākumā jāuzsver, ka šīs darba grupas veikums nebūtu nav pabeigts. Laika mums rīcībā arī nav bijis pāri pārējiem. Bet, eh, toties, mums ir bijusi lieliski iespēja turpināt ieklausīties eh, cilvēku viedokļos, kas būtu jākļauj šajā ziņojumā, un tieši tādēļ arī eh, tik augstu vērtējam šo iespēju tikties ar lauksaimniecības un attīstības komitejām vienā piegainam. Iesākumā īsti par politisko kontekstu, kurā tika izveidota mūsu darba grupa. Jūs visi ziniet, ka politiskā sadarbība starp Eiropu un Āfriku ir uzlabojusies pēdējos gados, dažādu iemeslu dēļ. Mm, valstu valdību vadītāju līmenī un tā tālāk. Un komisijas priekšsēdājs Junkers arī savā runā par stāvokli savienību 18. gadā ierosināja izveidot Āfrikas un Eiropas aliansi, tātad ilgspējīga attīstībai un darbvietu radīšanai. Ļoti svarīga iniciatīva, kurā piedalīsies visas savienības institūcijas. Nu, lūk, un tad mūsu darba uzdevums to saņemam no Eiropas komisijas šī gada sākumā. Sākām faktiski darbu maijā, un mūsu darba grupas uh, finišs būs decembrī, jau pēc pāris nedēļām. Ko tad pētījām? Domājot par lauka Afrikas nākotni un attīstību. Un skatījāmies uz to tā, caur tādu divšķautņainu lēcu. Tām jautājumu, nu kā tad eh, Āfrika vai ar, vai ar sarežot darba vietas sevi eh, strauji augošajai, augošajai ieciltāju masai. Un eh, kā lauksaimniecība to var sekmēt, lauka attīstību. Un nu, atkārt uz tām jautājumu, kādu pienesumu tad Eiropa te var dot, strādājot roku rokā ar Āfriku Nu, lai sasniegtu šo mērķi, proti, vairot darba vietu skaitu. Nu, kāds tad ir šīs problēmas mērogs? Āfrika ir pasaules reģions, kur aicinājuma skaits pieaug visstraujāk. Apvienotā nācija aplēsas liecina par to, ka pat labi 1,2 miljardi, tad 15. gadā, 30. gadā būs 1,7 un 50. gadā jau 2,5 miljardi iedzīvotāji. Starp 15. un 50. gadu Āfrika eh, būs teikt, atbildīga par 700% no pasaules kopējā pie iedzīvotāju skaita pieauguma. Nu, ja, ja vairāk iedzīvotāju, vairāk vajag darba vietu. Tagad eh, līdzlaika darba tirgu ir eh, tikai 20 miljoni tātad iedzīvotāji katru mm, gadu meklē jaunus darbus. Nu, Tuvāk kā tie būs 30 miljoni par 60% pieaug jaunu darbu vietu tīkotāju skaits tieši laukos. Uh, Nu, un, šī statistika liekos mums izdarīt divus tādus pamatsecinājumus. Pirmkārt, lielākais politiskais izaicinājums, ar ko jāskaras Afrikas valsts līderiem, ir radīt gana daudz darba vietu, kas varētu absorbēt sevi jaunās darba rokas. Un, otrkārt, agripārtiks un lauku attīstības nozarēm jāspēlē svarīgākā loma Afrikas tautsvērtības attīstībā, stratēģijā un jaunu darba vietu radīšanām. Runājot par tām politikas jomām, pie kā būtu jāpiestrādā, lai, lai tiešām vairotu darba vietas agri, tātad vīdes un lauku attīstības jomā. Sapratām, ka jāņem vērā tāds plašāks politisks konteksts, kas noteiks attīstības iespējas. Tāpēc jau pašā savā ziņojuma sākumā mēs atzīmējam par to cik, to, to, cik ir svarīgi pirmkārt atrisināt konfliktus, veidu, izveidot tādu politisku stabilitāti, investēt cilvēkos, uzlabot informāciju par, par uzturu un veselību. Tāpat ir nodrošināts, ka kontinentam ir pieejami tīri energoresursi un ka mēs aizstāvam Āfrikas dabas resursus. Un Āfrikas līderi stāv, strādājot kopā ar eh, Eiropiešiem, varētu atrisināt šos izaicinājumus un tādēļ radītu priekšnoteikumus progresam agripārtikas un lauku jomās. Nu, mēs, protams, eh, mums nebija laika piestrādāt pie vairāk pie šiem jautājumiem, un tāds vien nebija mūsu uzdevums. Uh, Bet mēs vairāk koncentrējamies tieši uz, eh, uz lauksaimniecību, uz eh, agri pārtikas un lauka attīstības jomu. Un uzdevām jautājumus, ko tad šajās jomās var darīt, lai no tām varētu izspiest maksimāli daudz jaunas darba vietas. Un, lai atbildētu šo jautājumu, tad eh, koncentrējamies uz četriem tādiem atslēgu jautājumiem, kam būtu jākļūst par politiskām prioritātēm. Pirmkārt, jāizmanto teritoriālā pieeja ekonomikas attīstībai un darba vietu radīšanai. Mēs izceļam to, cik sastarpēji saistīti lau, saistīt lauku un pilsētu reģionu. Tādēļ ir nepieciešams papildus investīcijas eh, publiskās precēs un pakalpojumus lauku reģionus, kur mēģis ir gan radīt jaunas darba vietas, gan arī padarīt lauku reģionus par atraktīvākām vietām, kur cilvēki vēlētos labprāt dzīvot. Otkārt, jārasinam eh, pasākums, lai sekmētu. Uh, šo pārējais procesus Āfrikas lauksainicībā. Situācija ļoti atšķirīga, gan runājot par to, cik e, produktīvas ir valsts, kāda ir izaugsme. Valsts ar augstu izaugsmi, um, un tur bijuši pamatā politiski pasākumi, bučets ir atvēlēts, un nu, līdz to radīt e, pozitīvu vide zemniekiem un, un e, pārtiks ražotājiem. Nu, mēķim būtu jābūt tādam, ka, nu, aizvien vairāk, uh, Āfrikas valstu nekā tagad eh, tiešām sasniedz šos augstos izaugsmes standartus. Treškārt, ehm, rekomendējam investīcijas ilgspējīgā Āfrikas eh, pārtikas nozarei. Mēs zinām, ka pārtiks nozare Āfrikā nav gan attīstīta. Mēs runājam par, par eh, pārstrādi un pievienoto vērtību. Un te mēs redzam iespēju, ka Āfrika varat pati aktīvāk apmierināt savu pieprasījumu pēc pārtikas, bet labāk tas lielā mērā notiek uz importu rēķina. Un šeit uh, Eiropa kļūst par Āfrikas partneri, uzlabojot privātās investīcijas, uzlabojot uh, nozares piedalīšanos pārstrādē un tā tālāk, sekmējot par Āfrikas tirdzniecību un izstrādājot uh, arī sistēmu geogrāfiskām norādēm Āfrikas produktiem. Un ceturkārt mēs redzējām, ka Āfrikas uh, dabisko resursu uh, aizsardzība un pārvaldība nu, arī ir būtiska ilgspējīgai pārtiks ražošanai un, pār, un klimata pārmaiņu mazināšanai. Eiropa var palīdzēt Āfrikas valdībām, uzlabojot, uzlabot tā, to stratēģiju, un tās iestrādāt, tātad klimata stratēģiju iestrādāt lauksansības stratēģijām. Nu, diskusijā mēs pieskārsimies katriem, katram no šiem četriem um, tematiem un izstrādāsim rekomendācijas gala ziņojumā. Rekomendācijas, kas būs domāts, domāju, afrikāņi tās realizēt kopā ar Eiropiešiem. Jāveido, jāplāno jaudas tādai kapacitāti, jo sevišķi jauniešu vidū, lai šīs rekomendācijas būtu dzīvotspējīgas. Uzkāsim, kā, uz, uzsveicam, kā agro pārtikas produktu un, un, un dinamisku lauku reģionu spēlē būtisku lomu darba vietu radīšanai. Karā Afrikas un uh, Eiropas aliansē ilgspējīgai attīstībai un dabvietu radīšanai, ko ierosināja Junkers. Šī pēdējā nodaļa būs uh, pirmais rīcības plāna tāds uzmetums agribīdas un lauku jomām, lai tās uh, lūk, um, tiktu iekļaut šajā manas pieminētajā aliansē. Paredzam, ka Āfrikas Eiropas partnerība strādās trīs līmeņos. Uh, personiskā līmenī, uzņēmējas darbības līmenī, koncentrējoties uz uh, lauksamniekiem un to asociācijām un kooperatīviem un valdību līmenī. Eiropas Āfrikas partnerībai jādod iespēja saslēgties mūsu sabiedrībām, uzņēmējiem un valdībām, lai pamatotu uz pastāvīgo progresu, izmantot modernas tehnoloģijas un, un pilnvērtīgi izmantot iespējas, balstoties uz uh, mūsu vērtīgu attīstības pieredzi. Politiskai vadībai, protams, arī īpaši loma, to vēlos uzsvērt no komisijas puses no ministra padomas puses un no parlamenta puses, no jums tātad. Jāstrādā roku rokā ar Savienības valstīm, lai strādātu saskaņot Eiropas pieeju un nonāktu pie patiešām, patiesām partnerattiecībām ar Āfriku, lai risinātu svarīgākos izaicinājumus. Un noslēgumā pats svarīgākais tas, ka mēs, mūsu darba grupas uh, uzmanība attiecībā uz to, kā vairot darba vietas. Uh, Āfrikas jaunošiem kļūst par augstākām politikas prioritātēm. Ši, šis mēģis to visnotaļ pelna, un, un vēlos vēlreiz uzsvērt, ka man liels prieks ar jums eh, diskutēt par šiem jautājumiem. Pirmdienas eh, vakarā es uzrunāju arī eh, ministrus, lauksaimniecības ministrus padomē, bija ļoti produktīva viedokļa apmaiņa. Nu, un šī viedokļa apmaiņa jums savukārt tika tāds papildinājums, lai mēs ieklausītos un, un, un nu, pieņemtu zināšanai to, kas jums sakāms. Paldies! poprosili o wypowiedzi pani panów posłów. Paldies jums! Nu, ir pienācis laiks viedokļu apmaiņai. Hoibušas kundze, lūdzu. Sirsnīgs tev paldies, Arno kungs, par jūsu komentāriem. Ļoti priecājos dzirdēt par jūsu darba rezultātiem. Komisārs Hogens, eh, ko arī eh, augstu vērtēja jūsu darba grupu. Lauksaimniecības pārtiks produktu jomā, un te ir mūsu saskarsmes punkti. No vienas puses cīņa pret, uh, pret um, bādu, bet arī nākotnes izaicinājumu kontinentā. Krietni pieaugs iedzīvotāju skaits nākotnē. Tā skaitā, protams, ir jauniešu, kuri meklēs uh, darba vietas, lai varētu savās rokās ņemt savu nākotni. Nu, man ir tādi divi jautājumi divos virzienos, teiksim. Pirmkārt, uh, Āfrikā ir liels potenciāls pašai saražot nepieciešamos pārtiks produktus. Te vairāk būtu jārunā par metodēm, kā tad tiek ražota pārtika Āfrikā. FAO, piemēram, ir šī scaling up iniciatīva attiecībā uz uh, agrovīdas pasākumiem, lai labāk izmantot uh, augsni, um, izglītot cilvēkus, lai nodrošinātu viņiem ekonomisko drošību arī. Nu, kā tad agroekoloģija šajā jūsu ziņojumā atspoguļosies? Cik daudz tur būs runas par ekoloģiskiem aspektiem? Šai tēmai ir liels potenciāls. Un jāņem vērā tas, ko dara FAO. Klimata jautājums jūs pieminējat, tas atspoguļosies jūsu ziņojumā, tas ir svarīgi, jo sevišķi Āfrikas kontinentā, arī mums Āfri, jā, Eiropā, protams, jo sevišķi Āfrikā klimata pārmaiņas ir ļoti sāpīgs jautājums un jautājums arī tāpat par atbildīgām investīcijām reģionāla līmenī. Piekļuve mm, zemē, kredītiem, izglītību un tā tālāk tie visi svarīgi aspekti. Jā, paldies. Pārējiem tiešām lūdzu, lūdzu ievērot vienas minūtes runāšanas laiku. Magineses kundze. Pateicos priekšsēdētāji, paldies Tom, ka atbrauci pie mums, labi pārzinu tavu CV un, un tavu līdzinējo pieredzi lauksaimniecībā, lauksaimniecības vadības jautājumos, tāpēc noteikti spēs atbildēt uz diviem jautājumiem. Kā tavā vērtējumā ir attīstījusies Eiropas KLP un vai tā savā šī brīža formā sekmē tavu darbu vai drīzāk traucē tam, ko tu centies paveikt Āfrikā? Un otram kārtām, vai Āfrika varētu gūt kādas mācības no Eiropas uh, pieredzes aizdītajās desmitgadēs? Um, vai ir kas tāds, ko raugoties Eiropas pieredzē, tu varētu ieteikt afrikāņiem? Tavs darbs ir ļoti nepieciešams, gluži uh, egoistisku apsvērumu dēļ un, protams, arī morāla apsvērumu dēļ. Mums ir jāsteidz palīgā Āfrikas, Āfrikai kā kontinentam kontinentam problēmas apmēri ir, ir vienkārši gigantiski, elpu aizraujoši, un šeit pilnīgi noteikti būs nepieciešama ļoti spēcīga politiskā grība dalību valstu vadītājiem, Eiropas Savienības vadītājiem, lai šādā veidā palīdzētu Āfrikas kontinentam. Ja mēs nerīkosimies šobrīd, tad sekas izjutīs mūsu bērni un mazbērni. Egņokungs tagad. Jā, Arnolda kungs, jūs uh, uh, uzdevāt jautājumus, un es uh, ar prieku atbildēšu. Kāds manā ieskatā varētu būt labs modelis Āfrikai? Es tur esmu nodzīvojis vairākas desmitgades. Reģionālo fermu saimniecību modelis, man, manuprāt, ir ideāls. Tas cita starpā ir kā reģiona centrs ar, ar klīniku, ar skoliņu, un, un, un tas veicina arī tādu sociālo attīstību.

Tālāk, uh, otrs jautājums, kā rīkoties? Nu, uh, uh, nedrīkstam biedēt afrikāņu zemniekus ar, ar ģēmo bubuli. Nē, lai viņi to, to izmanto, protams, saprātīgā veidā. Un, protams, protams, ir būtiski nopietni aizrādīt Dienvidāfrikas šī brīža valdībai, ka ir jābeidzas šīm balto lauksaimnieku slepkavošanām šajā valstī. Flanagana kungs, Jā, nu žēl, ka kolēģi rindas kļūst arvien retākas, bet nu nav jau arī Eh, tik eh, daudz eh, šeit parlamentā cilvēku, kas pragmatiski tā miera pilni cenšas palīdzēt cilvēkiem attālos pasaules nostūros, pirms viņi pārvēršas par migrantu plūsmām, kas sasniedz Eiropas krastus. Jautājums, ko, uz ko mēģinu atbildēt es pats, ko mēs kā Eiropas parlamenta deputāti varam darīt lietas labā. Es nāku no valsts, kurā plašs bats pats ir eh, vēl gluži svaigā atmiņā. Uh, Un mm, skaidrs ir tas, ka mēs pasauli nepabarosim. Ir jāsāk ar to, ka mēs eh, cenšamies pabarot paši sevi. Eh, un to mēs arī eh, var, labprāt varētu mācīt citiem. Šai ziņā neesmu, itin nemaz neesmu kristietis. Kristīgā morāla man šādā ziņā ir sveša. Un, un līdz ar to arī neatbalstu šo lozungu pabarot pasauli. Nē, katram pašam ir jāiemācās pabarot sevi un savējos un kā jūs uh, mm, reaģētu uz, uz, uz šo aplamo, muļķīgi iedomīgo lozungu, tagad te pabarosim pasauli. Vai uh, jūs ieskatā drīzāk nebūtu jāmācās no īru pieredzes? Uh, mēs esam lepni, uh, lepni ļaudis, un mēs negribam, ka kāds mūs ar karotīti ilgi baro. Nākamā kolēģi. Jā, Paldies, Arnolda kungs, prieks jūs eh, redzēt mūsu vidū, prieks, ka jūs eh, mūs uzklausāt, atbildāt uz mūsu jautājumiem. Um, runājot par to, kā uzlabot situāciju, kā palīdzēt Āfrikai Es runāju ar vienu, otru, trešo kolēģi. Daži uzskata, ka būtu eksportējams mūsu modelis. Um, manā ieskatā tas nav vispār iespējams. Āfrikā ir jāizaug savai vietējai sistēmai un kārtībai. Uh, Mums ir sistēma, kur piegādas ķēdē ir eh, supermarketi, lielveikali, kas cenšas minimizēt eh, strādājošo darbinieku skaitu Āfrikā. Tas nederētu drīzāk Uh, Āfrikas uh, izvēlei un, un, un, un rīcībai ir jābūt uh, unikālai, savdabīgai. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Tāpat arī par ekonomiskās partnerības nolīgumiem ar atsevišķām Āfrikas valstīm. Nu, mēs šeit sitām paši pa plecu Uh, mm, bet tāpat laikā nemanām, kā Āfrikas tirgos notiek tāda mežonīga, ekstremāla liberalizācija, uh, kas manā ieskatā nebūtu nav viennozīmīgi pozitīvi vērtējams. Andrew uh, Kungs. Paldies, priekšsēdētāji, Arno Kungs, paldies par izklāstu. Man ir vairāks pārdoms un jautājumi. Pirmā būtu nepieļaut tas pašas kļūdas, ko mēs Eiropā pieļāvām lauksaimniecības jomā. Ka 50, pēdējos 50 gadus mēs neesam pietiekami ņēmuši vērā saikni starp pārtiku, uh, Eh, un veselību. Būtiski ir tas, ka Āfrikā ir dažādas kultūras, un nevienmēr viens kultūras pārvešana no vienas vietas uz otru sakārto problēmas. Mums ir jādomā vairāk par um, ieteikumiem, teritoriāliem projektiem un nevis jānāk ar gatavām receptēm. Es gribētu arī zināt, vai jūs arī šo eh, šādu projektu atbalstītu un eh, Ko jūs sakāt, kāds ir jūsu viedoklis par patiesu partner, par patiesām partnerattiecībām par reģi, reģioniem? Eh, tai, tai, tai skaitā, kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas Savienības un Āfrikas partnerību šajos jautājumus. Miči eh, kungs, jā, paldies, esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Nu, mēs eh, ar Tomu sazināmies ikdienā ar, ar viņa darbiniekiem, viņa kolektīvu, un tiešām šī ir unikāla iespēja, unikāls brīdis, kā cita starpā nesen norādīja komisijas priekšsēdētājs Junkers savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā, eh, piesakot šo Eiropas Savienības Āfrikas eh, aliansi. Eh, pirmais rezultāts visām šīm skaistajām runām būtu atskaite 18. decembrī paredzētajai Vīnes konferencei, un vairāki cienījamie parlamentārieši jau šai sakarā izteicās. Šī, šī ziņojuma nolūks nebūtu nav pa, pabarot pasauli pēc Eiropas uh, Savienības receptes. Nē, šeit mūsu mērķis un pienākums ir uh, garantēt to, ka Eiropas Savienība uh, uzņemas savu atbildības daļu, ir kā, kā pirma, pirma gājējs, pirmrindnieks uh, starp tiem, kas steidz Āfrikai palīdzēt, piedāvājot uh, individualizētu, pielāgotu risinājumu, uh, novatorisku risinājumu, dažādas jaunās Uh, tehnoloģijas, kas ir īpaši pielāgotas Āfrikas kontinentam. Uh, ja runājam par uh, tirzniecību, tad šeit mums ir kontinentāla pieeja. EPAS var kalpot kā, kā tādi ieejas ceļi, kā iespējas mācīties no pieredzes mm, un tad spērt to soli tālāk. Šeit galvenais ir tas, lai galavārds un pirmais vārds piederētu pašiem afrikāņiem, lai pašas Āfrikas valstis savā starpā aktīvāk tirgotos, kas galu galā ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem - iekšējā integrācija arī tirzniecības plāksnē. Āfrikā Viņi to vēl nav apzinājušies, un tāpēc arī pārtikas nodrošinājums Āfrikā uh, joprojām ir, ir, ir uh, nepietiekams. Mm, uh, viņiem ir rumbas un spieķu princips drīzāk spēkā, kā rezultātā ir šī atkarība, šī nedrošība, šis garantētības trūkums. Te nu reiz mēs varam nodemonstrēt afrikāņiem, kā mūsu mm, pieredzē esam nonākuši pie visefektīvākā modeļa. Uh, Mm, eh, tie ir tā, tādā teritoriālās plānošanas izpratnē, un viens no lielajiem izaicinājumiem, jautājumiem, ar ko Āfrika noteikti saskarsies, tieši būs šī eh, teritoriālā eh, pieeja. Viņu pašu apstākļos īsteno, īstenots līderu princips tā, lai Āfrikas lauki saglabātu iedzīvotājus, lai iedzīvotāji masveidā uz megapoliem nepārceltos vai uz šo, šo lielpilsētu graustu rajoniem iztikas meklējumos. Ilgtspēja, protams, eh, eh, arī ilgtspēja Āfrikas eh, kontekstā ir jāpieiet plašāk, domājot par, par uztura daudzveidošanu mm, par, par uztura trūkuma, eh, trūkuma eh, risināšanu. Eh, nedrīkst Āfrikas kontekstā iedomāties, ka visas nelaimes ir tikai nepietiekams uzturs un, un, un novārkšana, bats, bet, diemžēl, diemžēl arī pēdējā laikā arī aptaukošanās un pārmērīga aptaukošanās, kur īstajā laikā un vietā būtu tāda ilgspējīga, daudzveidīga diēta, daudzveidīgs vajadzīgs uzturs, un tā tad eh, arī šajā jautājumā noteikti mēs varētu afrikāņiem daudz ko stāstīt un vēstīt. Protams, dažādi, dažādi ar tiesībām saistīti aspekti, tiesības, eh, īpašumtiesības. Uh, Eh, Egņūkungs eh, to minēja, eh, zemes, zemes apsaimniekošanas, īpašumtiesības, mežu zaud, zaudēšana, kas Āfrikā ir, ir, ir lielos apmēros. Nu, lūk, šādā veidā specifiski paturot prātā Āfrikas kontinenta īpatnības un, un, un, un specifiku, nešaubos, ka mums izdosies vienoties par, par tādu vērtīgu, būtisku pienesumu uh, Uh, precīzi fiksējot to šī brīža stāvokli un tad jau formulējot kaut kādas tālākas ierosmes, norādes sadarbībā ar dalību valstīm, sadarbībā ar parlamentu, uh, kā mums uh, visiem efektīvi koordinēt savu, savu Afrikas virzienā vērsto darbību un sadarbību. Uh, Uh, kontinentālā līmenī un, un sadarbībā ar atsevišķām valstīm. Uh, tādā veidā ļaujot tapt šim, šim uh, un dzimt šim jaunajam modelim, jaunajai pieejai. Jā, paldies. Tā tad ir izskanējuši daudzi jautājumi, uz kuriem uh, ceram saņemt atbildi. Arnolda kungs, lūdzu. Jā, nu, eh, varu lielā mērā piekrist tam, ko nu pat eh, Lenārds Micī sacīja. Es atbildēšu uz man uzdotajiem jautājumiem, eh, bet drīzāk tādā, tādā vienā plašā atbildē. Manuprāt, šeit visā šai sarunā atslēgas vārds ir partnerība, partnera attiecības kā cita starpā norādīja arī priekšsēdētājs Junkers savā uzrunā. Eiropas un Āfrikas attiecību daba, būtība mainās. Reiz principā runa bija tikai par palīdzību, humanitāro palīdzību un tirzniecības jautājumiem. Tagad notiek šī būtiskā pārmaiņa. Mēs pārējām uz tādu politiski līdztiesīgu partneru sadarbību, jo Āfrika ļoti daudzās jomās uh, ir pati par sevi, pati formulējusi savu politiku, piemēram, lauksainiecības jomā. Uh, viņiem ir šāda pašiem sava politika, un jūs jau te minējāt to. Arī nesen uh, 2003. gada Maputo deklarācija šeit jāpiemina. Tā kā, jā, ir eh, afrikāņiem sava, sava spēja, viņi to īsteno, kā nu spēja, eh, efektīvāk vai netik ļoti. Šai ziņā, protams, viņiem ir jāintensificē sava, sava darbība, bet ir ļoti nopietna, eh, nopietna un nepieciešama šāda cieša sasaistē ar Eiropu, kurā afrikāņi dara savu darāmo. Eiropa tad var palīdzēt, sniedzot atbalstu noteiktās jomās, vadoties no savas pieredzes, kur no nu, tā mums ir, ir, ir vērtīga Eh, Magineses kundze minēja eh, KLP, eh, vai tas var kalpot kā piemērs, kā špikeris afrikāņiem. Nu, nevar noliegt, ka pirms gadiem 20, 30 kopējā lauksaimniecības politika bija postoša. Uh, nelabvēlīga afrikāņiem caur, caur visu šo pakārtoto tirzniecības režīmu, mm, tirzniecības attiecībām, kas izrietēja. Uh, tas tagad ir būtiski mainījies. Un Eh, tas, kā KLP aizdītajos desmitgadēs ir, ir, ir mainījusies, arī dara iespējamu to, ka mēs tagad lielākā mērā varam pievērsties lauku attīstībai, vīdei, pārtikas kvalitātei, nekaitīgumam šādiem aspektiem. Un jau tādas konkrētas, specifiskas eh, mācības stundas eh, iesaiņot glīti, ko pasniegt afrikāņiem. Bet, protams, šīm mācības stundām ir jābūt pielāgotām, adaptētām Āfrikas situācijai, Āfrikas specifikai. Nu, un tad tur tālāk eh, tādas lietas kā agroekoloģija, FAO iesaista, tas viss noteikti ir jāņem vērā. Es ar FAO cilvēkiem tikšos rīt, viņi ir fantastiski pastrādājuši ne nu, tikai agro, agroekoloģijas jautājumos, bet arī migrācijas jautājumos. Eh, tas ir, ir, ir, ir ļoti vērtīgi. Bet tā visa centri, centrā, es atkal atgriežos pie šīm partneru attiecībām, eh, ir neapšaubāma politiska ieinteresētība Eiropā palīdzēt afrikāņiem, celt savu saimniecību, savu lauksaimniecību. Tā ir tā mūsu lielā politiskā interese raugoties Afrikas virzienā. Nu, par, par pasaules pabarošanu. Nu, nedomāju, nedomāju, ka tas e, vispār ir kaut kāds e, eiropiešu tāds politisks nodoms vai, vai, vai vēlme vispār. Mm, bet e, jā, pārmaiņas notiek Eiropas lauksainiecības politikā. Uh, mēs tagad pārējām uz to, ko var nosaukt par, par pārtikas un uztura tādu pietiekamību, uh, garantētību. Uh, nav runa par, par to, ka mēs vienkārši kaut kādu uh, pārtiku saražojam, bet kvalitatīvu, veselīgu, vērtīgu pārtiku. Uh, un, un tas agrāk vai vēlāk kļūs būtiski arī Āfrikas kontekstā. Uh, nu, protams, tādi jautājumi kā zemes, zemes apsaimniekošana, īpašumtiesību jautājums. Tiešām liela lielā nospiedošais eh, vairums eh, Āfrikas lauksainiecības zemju ir, ir sīki, eh, sīki pleķīši, kurus galvenokārt apsaimnieko tieši sievietes. Un šeit ir, ne, nevar nedomāt par šo sociālo aspektu, par, par šo zemes apsaimniekotāju iztiku. Um, bet šeit Diemžēl nav iespējams tādas vienkāršotas atbildes. Protams, mēs vēlamies, lai augtu lauksaimniecības ražīgums, lai ekonomika attīstītos, lai Āfrikas lauku ļaudis eh, no vienas puses varētu palikt laukos, darīt to, ko darījuši, bet tāpat laikā dzīvot labāk, eh, kvalitatīvāk. Tas not, ir noticis Eiropā, tas uh, eh, agrāk vai vēl notiks uh, Āfrikā. Un uh, ir jātīstās uh, tātad pārtikas industrijai uh, Āfrikā, uh, un tas, kā tas notiks, tas būs ārkārtīgi nozīmīgi. Nu, bet eh, tas eh, nav un nevar būt un palikt tikai privātā sektora rokā. Eh, Afrikas valstu valdībām ir jārada priekšnosacījumi, lai šī nozara attīstītos korekti, lai privāti investori investētu pārtiks uzņēmumos, lai būtu attiecīgas vienošanās, kas, kas regulē nekaitīgumu, sanitāriju un, un tam līdzīgas jautājumus. Nu, šāda būtu mana daļēja atbilde uz, uz, uz jūsu sniegtajiem e, uzdotiem jautājumiem. E, daudz no tiem bija ļoti, ļoti trāpīgi un, un e, noteikti ņemsim tos vērā, gatavojot mūsu turpmāko pozīciju. Tā, es, es savukārt izteikšos somu valodā. Es vēlos pateikties visiem runātājiem, visiem dalībniekiem kuri piedalījās šajā e, sanāksmē, kā arī es vēlos e, pateikties um, mūsu abām komitejām, kuras varēja par pārtiks lietām runāt kopīgi. Paturēsim prātā, ka Eiropas Savienība ir lielākais donors palīdzības attīstībai pasaulē. Un uh, Pārtiks ražošana ir viena no tām jomām, kuras mēs īpaši vēlamies veicināt attīstības valstīs. Tāpat ir e, ļoti liela nozīme tam, ko cilvēki var paši savām rokām uh, izgatavot un sagādāt savai izdzīvošanai, tāpat ir nozīmīgs ražošanā izmantotās metodas. Mēs nevēlamies eh, iznīcināt eh, vai nodarīt zaudējumus dabai, eh, augsnei, mežiem. Zemē vienmēr ir jātiek atstātai labākā stāvoklī. Uh, Bet tad, kad mēs runājam par iekšējo tirgu un tā funkcionēšanu, ir svarīgi, lai cilvēki varētu nodrošināt sev iztiku un arī, lai viņi varētu gūt labumu un prieku paši no savas ražošanas. Sarnokungs ļoti labi situācija raksturoja tajā, ka mums ir nepieciešama plaša sadarbība, un tas attiec arī uz eh, lauksaimniecisko ražošanu un sadarbību attīstībā. Tāpēc es vēlos pateikties visiem par šodienas diskusijām. Un e, no mūsu puses tas ir viss, un es domāju, ka jūs agrī komitejas e, turpināsiet. E, paldies liels attīstības komitejai. Un visiem, kur palīdzēja sagatavot šo sanāksmi. Īpaši liels paldies Arnaut kungam, kuru mēs apbrīnojam visā, ko jūs darāt. Es ceru un um, domāju, ka mums vēl būs iespēja ar jums tikties mūsu sasaukuma laikā. Šodien es vēlos vienkārši jums teikt paldies. Godējumie deputāti, ar to mēs esam pabeiguši uh, šo kopīgo sanāksmi Agre un deve komitejām, un mēs atgriežamies pie vēl nepabeigtajiem darba kārtības punktiem. Ir vēl viens darba kārtības punkts agrī komitejai. Dāmas un kungi, mēs tagad atgriežamies pie devītā darba kārtības punkta. Vai visi to dzirdēja? Devītais darba kārtības punkts - viedokļa apmaiņa. Un mēs aicinām Stefanu Baksu, kā arī ārējās darbības dienesta pārstāvi Annu Pulkinenu. piedalīties šajā viedokļu apmaiņā saistībā ar cilvēku tiesību nedēļu apvienoto nāciju deklarāciju pār zemnieku tiesībām un citu, kuri strādā lauku apvidos tiesībām. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments organizē cilvēktiesību nedēļu e, sakarā ar 110. gada dienu kopš cilvēktiesību pieņemšanas, un mēs esam gandarīti par iespēju arī agrī komitejā runāt par šiem jautājumiem. Mēs šodien sveicam mūsu vidū Stefanu Baksu no Startautiskās viena programmas Viņš pārstāv organizāciju, kur strādā pie mm, uztur jautājumiem. Viņam ir lieliski pieredze darbā Savienotajās, eh, apvienotajās nācijās un arī Anna Pulkinena, kura pārstāv ārējās darbības dienestu. Un tagad jūsu rīcībā būs uh, desmit minūtes eh, vienam no runātājiem, Stefanam Bakam un Annu Pulkinene piecas minūtes. Eh, man bija tikai jautājums, vai būs arī jautājumu un atbilžu sesija pēc tam. Paldies par iespēju uzstāties šajā komitejā, lai runātu par zemnieku tiesībām un citiem lauko strādājošo tiesībām. Šī deklarācija tika pieņemta pirms tie, e, divām dienām ANO Ņujorkā, un es tūlīt par to arī runāšu. Šī deklarācija UNDRP atsaucas uz šo deklarāciju, kāpēc tā ir svarīga. Vairāku iemeslu pēc. Es pirmkārt izklāstīšu plaši zināmas um, lietas. Tas attiec uz um, zemniekiem, bet arī uz citiem uh, laukos strādājošiem ganiem, piemēram, uh, kuri garantē pārtiks drošumu lau, un pārtikas suverenitāti lauku apvidos un laukopienās. Viņi paba, nodrošina pārtika ap 70% pasaules iedzīvotāju, un arī jāņem vērā pārtikas kvalitātes drošības pasākumi, kā arī ir jārunā par dabas resursu saglabāšanu tādā veidā vienlaicīgi arī domājot par klimata jautājumiem. Kāda ir šo, šobrīd situācija? Kā jūs zināt, lauksaimniecības strauji zūd, tā ir uh, plaša parādība Eiropā, kas notiek, paplašinoties lieliem lauksaimniecību kompleksiem, veidojoties lielajām uh, fermām uz mazo uh, saimniecību rēķina. Nereti eh, lauksaimnieku ienākumi ir ļoti zemi, pat zem nabadzības sliekšņa. Tā Pats uh, ir tāda parādība kā zemes sagrābšana visā pasaulē, un tāpēc, un šī iemesla pēc, nereti Eiropā mēs esam eh, labāk pasargāti, bet citos pasaules reģionos eh, zemniekis saskaras ar izraidīšanu, kriminalizāciju uzbrukumiem. Uh, E, jums jāzina, ka vissvarīgā lielākā cilvēku tiesību e, aizstāvi kategorija, kas, pasaul, kas pasaulē iet bojā, ir zemes tiesību zem, zeme aizstāvji. Un tas attiecas uz praktiski visā vietā pasaulē, tā skaitā uz e, Eiropu. Es gribu atgādināt pagājušā gadā pieņemto rezolūciju Eiropas parlamentā. Uh, Eh, kuras sagatavošanā piedalījās agrī komiteja. Jāatzīmē arī, ka šis konteksts parāda to, ka zemnieki regulāri saskars ar sistemātisku un sistēmisku diskrimināciju Eiropas Savienības līmenī. Mēs pat varam teikt, ka KLP zināmā mērā vai lielā mērā ir veicinājusi lielo saimniecību paplašināšanos un mazo saimniecību izzušanu. Tāpat es gribēju pieminēt vēl vienu rezolūciju, kur tika pieņemta šogad par Eh, iedzimto iedzīvotāju tiesību pārkāpšanām un zemes sagrābšanu, un atgādināts arī vēlreiz parlamenta rezolūcija un arī nesen pieņemto deklarāciju par zemnieku tiesībām. Tagad eh, pāris specifiski jautājumi. Es izklāstīju jums kopējo situācijas kontekstu par zemniekiem visā pasaulē. Eh, ne tikai 70, bet pat 80% eh, pasaulē saražotās pārtiks saražo zemnieki un mazās saimniecības savukārt 80% no tiem, kuri pasaulē cieš badu, ir laukos dzīvojošie un zemnieki, kas ir pilnīgi ironiska situācija. Īpašs eh, stāvoklis ir ar sievietēm, lai Sahāras reģionā ap eh, eh, sievietes ir ap 80% darba spēka ražu Eh, pārtiks ražošanā Āzijā 50%, Latīņa Amerikā 40%, kuri nodrošina iekšējā tirgus lauksaimniecības piegādes. Un neraugoties uz eh, šiem skaitļiem, sievietes lauku ap, apvidos ir starp visa vairāk, eh, starp tiem, kas visvairāk cieš no bada un pārtikas nedrošības. Eh, laika trūkuma dēļ es um, izlaidīšu ārno deklarācijas procesu, bet ar uh, 2007. 8. gadā pārtikas prīzi. Uh, Šī deklarācija tika pie tā sākās darbs un apzināšanās par to, ka kaut kas ir jādara šajā sakarā. Es tagad neuzskaitīšu visas uh, sēdes, kuras notika šajā sakarā. Pirmā starpdarba valdība darba grupas sēde notika 2012. gadā, pēdējā notika šī gada aprīlī. Es neuzskat, neuzskaitīšu visas situācijas attīstīšanos, bet jānorāda, ka pirms dažām dienām trešā komitejām apvienotajās nācijās, kas strādā ar humanitāriem sociāliem jautājumiem, pieņēma ar plašu atbalstu šo deklarāciju, kurai pret kuru balsoja septiņi, eh, septiņas eh, balsis. balsošanā rīcība visā pasaulē, kā tā ir atspogļot šajā attēlā, Āfrika, Azija, praktiski pildībā atbalstīja šo deklarāciju ar dažiem izņēmumiem Latīņa Amerikā, eh, Argentīna, Kolumbija atturējās Eiropā. Es parādu tās Eiropas valstis, kā jūs redzat, bija atturēšanās, divas valstis balsoja par šo deklarāciju - Portugāla, Luksemburga un trīs pret Zviedrija, apvienotā karalista Ungārija. Bet Tāpat mēs redzam arī, ka Šveice balsoja par tā ir laba zīme. Un arī citas valstis - Azerbaidžāna, Baltkrievija, Serbija, Monako. Think... Vēl viens svarīgs fakts ir tas, ka deklarācija netiec uz savtīgu pieeju, lai pasargātu kādu īpašu nozēru, piemēram, kāpēc vajadz, būtu vajadzīga uh, īpašā eh, aizsardzības sistēma. Eh, pārtikas ražošanai. Šis, šī ir sistēma, kura vēršas pret diskrimināciju, bet tā ir ļoti svarīga bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, lai saglabātu arī auglīgu augsni un arī nozīmīga lauku nodarbinātībai un attīstībai. Noslēgumā Mēs redzējām jau karti, kā notika balsojums Eiropas Savienības dalībvalstīs, un man būtu provokatīvs uh, vēstījums noslēgumam Eiropas Savienība, kas ir cilvēka tiesība aizstāvji, bet daudzas Eiropas valstis bija Eiropas valstis, kas to neatbalstīja. E, taču mēs redzam, ka Eiropas valstis atzīst nepieciešami pēc šādas deklarācijas, un arī jānorāda, ka cilvēktiesības e, nepārtraukt attīstās, un arī šāda deklarācija bija nepieciešama. Nākošais runātājs Arna Pulkinen, 5 minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie komitejas locekļi, personas kā sabiedrības pārstāvi. Priecājos būt šeit, lai šodien piedalītos te pirms viedokļu apmaiņā un lai atzīmētu Eiropas parlamenta izsludināto cilvēktiesību nedēļu. Esmu arī eh, darbības dienas pārstāvi no cilvēktiesību nodaļas un iesākšu ar eh, to, ka papildināšu kolēģi sacītu. Ja? Un kolēģi eh, Pakas kungu sacīto. to apstiprinājuši, ka dalība valsts un Eiropas Savienība kopā, kopumā tiešām ir cilvēktiesību um, nu, tādi čempioni. Neviens uh, vairāk nedara cilvēktiesību labā nekā mēs Eiropas Savienībā par šo deklarāciju par lauku iedzīvotāju zemnieku tiesībām. Eiropas Savienība ir konstruktīvi iesaistījusies sarunās eh, par eh, tātad, darba grupas eh, sarunās, runājot par šo gaidāmo deklarāciju par laukvīdz jautājumu zemniekiem, par viņu tiesībām. Un tā ir starp valdību darba grupa, kurā piedalās Savienības dalība valstis. Nu, un arī starpības dienas mēģina koordinēt to, šo visu pasākumu kā tika pieminēts, deklarācija patiesībā tika pieņemta pirmdien, nu pat 119 ANO loceklis var atbalstījušas, bet, nu, tomēr jāpiemina, ka 48 eh, ANO daibās atturējās, eh, ņemot vērā, zināms, tādas nu, bažas eh, problēma moments, ko viņi saskatīja šajā deklarācijā. Bolīvija vadošā šī procesa valsts, mēs tur atzinām, ka daži no priekšlikumiem, kur izstrādājam, ir, eh, tiek ņemti vērā. Teksti nedaudz uzlaboti, pozitīvi vērtējumi konstruktīvo nostāju, ko izrādīja gan Ņujorks, gan, gan Ženēmas eh, cilvēki. Bet uh, teksts sagādā problēmas ne tikai dažām mm, Eiropas Savienības, bet arī dažām ANO valstīm. Runājot par uh, jaunām kolektīvām cilvēktiesībām, par to izstrādi tiecības, tiesības uz zemi un pārtikas suverenitāte. Nu, te jāskatās, kāda ir miedarbība cilvēktiesībām tiešām. Dažas daļvalsts norādīja, ka deklarācija neatbilst te daudzpusējiem nolīgumiem, jo sevišķi vīdes jomā. Lai gan atzīstam, ka, protams, tas nav juridiski saistošs instruments šī deklarācija, bet ņemot vērā, uh, šīs deklarācijas sarežģīto raksturu. Mēs eh, vēlētos, lai eh, šī deklarācija tiek tiktu pārcelt uz kādu vēlāku brīdi un apstrādāt kādā no vēlākām eh, ģenerāla asamblējām. Tas dot vairāk laika tām valstīm, kurām ir problēmas, bet, nu, diemžēl tā, šāda opcija mums netika piedāvāta. Nu, lai gan mēs nevarējām garantēt pilnīgi Eiropas Savienības atbalstu deklarācijas pieņemšanai, Eiropas Savienība pilna apņēmības turpināt darbu visiem partneriem, lai um, risinātu šo tiešām ievērojamo nelīdz, nevienlīdzību starp lauku un pilsētu iedzīvotājiem, lai pilnībā varētu tikt realizētas ievērojams visas cilvēktiesības, tā kā tā akademiskās un kultūras tiesības visām personām, kas dzīvo un strādā laukos. Tāpat arī drošas eh, tātad, zemes tiesības, eh, um, tiesības uz zemes izmantošanu ir svarīgas cilvēkiem, kas dzīvo laukos. Ko tad Eiropa dara šajos, eh, šajā ziņā? Piekrītam, ka nedroša piekļuve zemes izmantošanai mm, pārsvarā ir skaidrojama ar sliktu pārvaldību. Mēs izmantojam visus iespējamos instrumentus, lai nodrošinātu likumību, kā arī starptautiskās finanses politikas virzienus. Tāpkārt ir 2030, piemēram, un trīs attīstības mērķus. Rēģējot uz 2030 darba kārtību pērnām gada jūnijā, pieņemām jauno konsensu attīstībai, kurā definējam Eiropas Savienības attīstības stratēģiju turpmākajiem gadiem. Atbildīgās valdības nu, tām jānodrošina vienlīdzīga attieksme ar resursiem un zemē. Tas ir konsensus, ko centīsimies īstenot, izmantojot mūsu visībā sošos instrumentus. Eiropas Savienība tāpat arī viennozīmīgi atbalsta Brīvprātīgās vadlīnijas atbildīgai zemes pārvaldībai, zemes un meža pārvaldībai. Turpinam valsts aicināt tās, tās īstenot, un tad mums arī, mēs arī finansējam zemes pārvaldības programmas 240 miljonu vērtībām. Bet šie pasākumi ir labi aprakstīti dokumentā par to, kā Eiropas Savienība atbalsta atbildīgu zemes pārvaldību tātad 19. gadā. Noslēgumā vēlos apliecināt, ka mēs izmantosim daudz šādu pieeju, lai garantētu, ka cilvēktiesības tiek eh, ievērotas un īstenotas arī lauksaimniecības jomā. Mēs atbalstam tos, kas cīnās par cilvēktiesībām šajā jomā. Strādāsim pie tā, lai ilgspējīga. Um, pārvaldība attiecībā uz zemes un dabas resursiem būtu tāds uh, globāls koncepts, kas visur tiktu ievērots. Paldies, gadīšos kolēģis komentārus. Paldies arī sākā priekšsādētājs. Nu, mums rīcībā palikušas sešas minūtes uh, klātsošie, tad jums ir komentāri vai jautājumi, tad ļoti īsi lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti žēl, ka. Kā Tad, kad ir tiek skatīts jautājums par lauksaimniekiem un lauksaimniecēm, mēs to atstājām uz pēdējo minūtu un nevaram to izrunāt mierīgi, tad, kad mēs esam tik daudz runājuši par šī pasākuma organizēšanu, bet lai nu paliek. Pirmkārt, es vēlos apsveikt eh, to darbu, kas ir paveikts. Um, lai sagatavotu šo deklarāciju par e, zemnieku un zemnieču tiesībām. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi visai planētē, tā skaito Eiropas Savienībai. Bija runa par zemes sagrābšanu, tā ir realitāte arī šeit, Eiropas Savienības telpā. Un es vēlētos jautāt, kāpēc? Eiropas Savienība atturējās eh, masveidā no šī balsojuma, izņemot Portugālu un Luksemburgu, eh, kurām es gribētu pateikties par nostāju šīs deklarācijas sakarā, un tāpat arī tā kā man šķiet, ka šis ir būtisks instruments, lai e, pamattiesības, cilvēktiesības un zemnieku un zemnieču tiesības e, pretstatīts aizvien lielākam finanšu kapitālu un transnacionālu uzņēmumu e, aizskār, e, aizskārumiem. Paldies, e, Hoibušs kundze! Paldies, priekšstādātāji. Nu, man ir kauns šeit sēžot. Man ir kauns par to, ka Eiropas Savienība visu nedēļu šeit parlamentā mēs atzīmējam cilvēktiesības, vienlaikus eh, atsakās no šīm cilvēktiesībām kārtēm. Mēs skaidri redzējām, kāds ir sadalījums eh, un kādēļ tās valsts, kas ir vismazāk attīstītas, eh, kur ir nepieciešams atbalsts, viņi balso pār un mēs savukārt balsojam pret. Nu, tas ir tāds eh, briesmīgs eh, signāls miljardiem šīs pasaules zemnieku, kas pastāvīgi tiek eh, diskriminēti, kuru tiesības tiek mindītas kājām, kas tiek marģinalizēti un, un, un kuru dzīvē draud briesmas. Vēlos vaicāt tiešām, kādēļ Eiropas Savienība, kas ir cilvēktiesība aizstāvi, tātad atturās no balsojuma par zemniektiesībām. Un, un, Un, un arī nekas netiek darīts, lai uh, te šo jautājumu skatītu lauksaimniecības politikas kontekstā. Man tiešām kauns par to. Nu, kā tad iespēja mēs, mēs redzam, kā uz mums skatīsies šis miljards zemnieku? Paldies, uh, Maginis kundze. Paldies, priekšstādētāji, paldies par jūsu prezentāciju. Un, uh, Atvainojos, ka man jāmūk prom, mums te ir trīs stundu garš trialogs šo, šovakar, bet vēlējos būt šeit klāt vismaz uz brītiņu. Un žēl, ka nu, jums nav vairāk laika un arī nav vairāk deputātu šeit klāt. Nekomentēšu par tiem cilvēkiem, kas nav, nav atbalstījuši deklarāciju, man nav informācijas nav rīcībā, tā kā tas būtu pareizi, bet es vēlos, lai jūs sakontaktētos ar cilvēkiem, Task Force Africa, iepriekšējais starpkārtības punkts, tad um, es domāju, ka viņa idejas jums lieta noderētu jūsu darbā. Tas droši vien ir konstruktīvākais komentārs, kurus var sniegt šovakar. Īrija pēc neatkarības nu, mums bija liels problēmas ar zemes pārdali, un dažādi konflikti joprojām vēl, vēl pastāv, tur turpinās. Tā kā zeme, vēsture, tā tālāk izmantošana, tā viss ir delikāta joma. Ja tur mēs strādājam, domāt un skatīties, kā uzlabot to cilvēku tiesības, kur dzīvo pasaules reģionos, kur ir grūtības piekļūt zemē. Par detaļām tagad neizpaudīšos, bet noteikti ja, ja, ieskatīšos jūs viņam, Andriukungs. Paldies priekšsēdētāji, ļoti īsi. Ļoti žēl, ka abas šīs diskusijas eh, nenotika pirms eh, iepriekšējām. Tādā gadījumā mēs būtu varējuši sakārtot visu savādāk. Un eh, tā kā Mēs nevarējām eh, kolektīvi izrunāt par izaicinājumiem, mēs nevaram vienoties par rīkiem. Es domāju, ka eh, tas eh, nevienam nekalpo. Es domāju, ka šīs debats par pārtiks suverenitāti un drošību tam ir jābūt mūsu politisko diskusiju centrā. Tas ir priekšnosacījums Bet par lietu runājot, vai jums ir analīze, lai parādītu, eh, kāpēc praktiski visas eh, Eiropas Savienības dalība valstis eh, masveidā atturējās balsošanā? Jautājumā, kas ir ļoti būtisks mūsu pārtikai, jo 2050. gadā mēs planētas būsim 10 miljārdi, un es domāju, ka ja ražošana tiek koncentrēta, tas nebūtu Eiropas Savienības interesēs. Es to domāju, ka mums ir jādomā par piemērotām reakcijām no mūsu komitejas puses. Merci, euh, monsieur le président. Euh, une réponse rapide. Priekšsēdētāja ļoti īsa atbilde. Nu, trīs punktos, lai ņemtu vērā deputātu jautājumus un arī, kas tiešā veidā rieģētu uz uh, ārējās darbības dienestu pārstāvs sacīto. Tie argumenti, kur izskanēja, lai nebalsotu par vai atturētos, ir trīskārši. Pirmkārt, nav šeit Eh, kolektīvo tiesību, cilvēku tiesību grupās ir īpašas personu grupas, kuras izmanto īpašu aizsardzību, ņemot vērā īpašās ievainojamības. Ir instrumenti migrantiem, sievietēm, eh, personām ar invaliditāti strādājošajiem lauku vidē, jūrniekiem un tā tālāk. Tas nav nekas jauns. Otrkārt, tas būtu konfliktā ar esošiem cilvēktiesībām. Latviešu tūkabīne no jums atvadās, jo darbs mums ir jābeidz, un diemžēl mēs nevaram līdz galam pabeigt šo pakalpojumu